Good afternoon. I ask you. Labdien! Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varētu sākt sanāksmi. Hi. It's like this? Good afternoon to everybody. Labdien visiem! Es pāriešu tālāk uz portugāļu valodu. Boa tarde a todos, bem-vindos a todos. Uh... Labdien, vēlos sveikt visus klātesošos jaunajā sasaukumā, Nodarbinātības sociāla lietu komitejā provizoriski. Es būšu eh, priekšsēdētāja līdz brīdim, kad mēs ievēlēsim jauno komitejas priekšsēdētāju. Un tie, kas ir bijuši locekļi iepriekšējā komitejā un, un arī tagad jaunajā, nu, man tika līdz ar to uzticēts provizoriski vadīt šo sanāksmi. Mūsu sanāksmes mērķis ir ievēlēt komitejas priekšsēdētāju, tāpat arī priekšsēdētāju vietnieks. Tas ir saskaņā ar mūsu darba kārtību. Tātad pirmais punkts. Priekšsarētāja ievēlēšana. Confirmo que temos quórum uh, na. Es eh, pārbaudīju, mūsu sanāksmē ir kvorums nepieciešamais sasniegts. Un vēlētos šobrīd dzirdēt par to, kas kandidē uz priekšsarētāju amatu. Dou a palavra a Patrick Liarric do GUNGL. GUE pārstāv Patrick Lūdzu. Mm, merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu grupa piedāvā Tomas uh, Handela mm, kandidatūru komitejas priekšsēdētāja amatam. Handelkungs ir uh, ļoti aktīvs un eh, pēdējos eh, vairākus gadus ir strādājis ļoti aktīvi Nodarbinātības sociālo lietu komiteja, ir bijis arī koordinators, un viņam ir milzīga pieredze darbā ar Vācijas arotbiedrībām, un viņš ir arī vairāku ziņojumu autors eh, šajā parlamentā, tātad viņš ļoti cienīgs kandidāts. Paldies! Obrigada, Patrick Liarric. Jā, paldies, Patrik. Jautāšu pašam kandidātam, vai viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai. Jā, es piekrītu. Līdz ar to varu apstiprināt, ka kandidāts ir komitejas loceklis finanšu interešu apliecināšana ir notikusi. To jūs esat iesniedzis, skaidrs. Citu kandidatūru acīm redzot nav uz priekšsarētāju amatu. Līdz ar to ar piekrišanu varam apstiprināt viņu kandidatūru ievēlēšanu. Tātad Tomas Hendels, jaunais priekšsēdētājs. großer Kreis. Liebe Kolleginnen un Godātie kolēģi, kolēģis, ļaujiet man vispirms pateikt jums lielu paldies par uzticēšanos vadīt šo komiteju kā tās priekšsēdētājs. Vēlos eh, vēlāk arī izteikt atsevišķus eh, komentārus par plānoto darbu nākotnē, bet sākumā vēlos jau paziņot, ka ar visiem uh, komitejas locekļiem, visām politiskajām grupām vēlos sastrādāties pietiekami skaidri un caurskatāmi. Šobrīd mums priekšā ir lieli izaicinājumi Eiropas vienotībai, Eiropas solidaritātei, un darīšu visu iespējamo, lai mm, atrastu pēc iespējas labākos risinājumus cilvēku interesēs. Tālāk sanāksmes dibināšanas ietvaros nonākam pie nākamajiem punktiem. Mums ir jāievēl priekšsarētāju vietnieki. Kopumā tie ir četri. Uzklausīšu pieteikumus pirmās priekšsarētāju vietnieku kandidatūrai lūdzu. Rodrīgas kundze Lūdzu, vārds jums. Labdien! Sociāldemokrātu grupas vārdā mūsu grupa vēlas ierosināt šādu kolēģi priekšsēdē pirmā vietnieka amatam. Marita Ozoka. Marita. Marita Ulskog. Priekšsarētājs atkārto. Atcīmredzot, man vēl jāpamācās. Marita Ulskog. Vai viņa piekrīt sav, savas kandidatūras izvirzīšanai? Jā, es piekrītu kandidēt. Un mans uzvārds tiek izrunāts šādi - Ulfskog. Ich, ich werde es noch üben. Priekšsarē saka, es vēl patrenēšos šī uzvārda izrunāšanā, gan jau līdz sasaukuma beigām iemācīšos. Vai ir vēl kādi kandidāti uz šo amatu? Acimredzot, nē. Tātad par finanšu interesēm attiecīgi esat iesnieguši šo veidlapu. Līdz ar to varam sākt ievēršanu. Tad lūdzu ar rokas pacelšanu aplieciniet, kurš piekrīt šīs kandidatūras ievēlēšanai. Ok, dann kann ich. Labi, ar to arī apsveicam Maritu. Lūdzu, ieņemiet vietu šeit prezidijā. Dann kommen wir zur Wahl des. Tālāk ķeramies pie priekšsēdētāja otrā vietnieka ievēlēšanas vai vietnieces. Vārds tiek dots Eduardam Kukanam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Eiropas Tautas partijas eh, vārdā ierosinu Jaslovetskas kundzi priekšsarētāju otrās vietnietes amatam šajā komitejā. Jaslovetskas kundze iepriekšējā sasaukumā bija atbildīga par daudziem svarīgiem dosjē, strādā ļoti efektīvi un, manuprāt, ir pilnībā kvalificēta šī amata pildīšanai. Paldies! Paldies, saka priekšsarētājs! Tanata nu Jaslovietska tiek izvirzīta. Vai viņa piekrīt? Diemžēl viņa pati nevar būt klāt šodien, bet man saka, ka viņa pati ir piekritusi. Vai ir vēl kādi kandidāti? Nē, acīm redzot, nav. Tātad ar aklamāciju ievēlēsim. Damit sind wir schon bei der. Labi, tad eh, līdz ar to esam nonākuši pie priekšsēdē trešā vietnieka vai trešās vietnieces ievēlēšanas. Tātad šeit atkal grūti izrunājams uzvārds. Jana Tom. Lūdzu. Jā, paldies. Alda grupas vārdā vēlos nominēt Ulla Turnas kundzi. Diemžēl viņa nevarēja ierasties pati, bet man ir viņas apliecinājums, ka viņa piekrīt eh, kandidēšanai un, ja tik šodien ievēlēt, tad pieņems šo amatu. Pa, pa, labi. Finanšu interešu paziņojums arī ir iesniegts, vai ir citas kandidatūras? Nē. Labi, pārējām pie balsošanas tie, kas piekrīt lūdzu paceliet roku. Neviens nebalso pret. Ar to arī Ula Turnes tiek ievēlēta kā priekšsēdētāja trešā vietniece, bet arī viņa nav klāta. Labi, paldies! Un tālāk priekšsēdētāja ceturtās vietnieks vai ceturtā vietniece. Marija Žauridrīgas izteiksies, lūdzu. Tātad atkal kā sociāldemokrātu vicepriekšsarētāju varu informēt, ka mūsu kandidāti uz šīs komitejas priekšsarētāju vietnieku amatu sēž man priekšā. Viņa Ungi Rus kundze vēlos uzsvērt, ka mūsu kandidāti jūs ievēlēt kā pirmo priekšredētāju vietnieci, ir ļoti pieredzējusi deputāte parlamentā, un tagad mums ir tas prieks prezentēt arī spēcīgi kandidāti ar ļoti ilgu pieredzi arotbiedrībās. Tā kā mums ir ļoti laba komanda, kas strādā šajā komitejā. Zustimmung liegt vor. Agnes Jungerius ist hier. Die... Labi, viņa ir piekritusi. Finanšu interešu apliecinājums arī mums ir iesniegts. Un tad aicinu. Š... Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, vai ir vēl kādi kandidāti? Nē, nav. Līdz ar to sākam balsot. So, damit ist die Ar to arī šīs komitejas dibināšana ir noslēgusies. Līdz ar to es vēlos pateikt pāris teikumus par to, kā plānot strādāt mūsu komitē. Ja es saku, es eh, tikko esmu nonācis šajā amatā, kaut arī 5 gadus esmu strādājis šajā komitejā, bet man jau būs jāiestrādājas e, priekšsēdētāja amatā. Bet pirms sākt darbu, ļaujiet man vēl pateikt kaut ko par to, kas šai komitejai darāms nodarbinātības un sociālo lietu jomā. Mums priekšā ir liela izaicinājuma, Eiropas Savienībā ir jācīnās ar bezdarbu, iepriekš nepieredzētos augstumos. Šobrīd mazinās bezdarbs, bet 10,4% ir liels skaitlis, kas mums vēl ir, ar to mums vēl ir jācīnās. Tāpat mums arī par jauniešu bezdarbu jādomā. Daudzos reģionos un atsevišķās dalību valstīs jauniešu bezdarbs ir tuvu 50% vai pat pāri tiem. Uh, Tas ir viens no lielākajiem nākotnes izaicinājumiem Eiropas Savienībai. Treškārt, mēs piedzīvojam arī neregulāru darbu pieaugumu. Eiropā saskaņā ar statistikas datiem, kas mums ir pieeja, mums ir aptuveni 125 miljoni iedzīvotāji, kas uh, dzīvo tuvu nabadzības robežai, neskatoties to, kas strādā. Uh, Es domāju, ka tas rada liels izaicinājums Eiropai kā tādai, un iepriekšējā sasaukumā mēs ļoti intensīvi nodarbojāmies ar strādājošo tiesībām. Tāpat arī, jāsaka, mums ir ļoti daudz dažādu tiesību, gan pilnas slodzes darbiniekiem, gan uh, daļēji nodarbinātiem, gan sezonālajiem darbiniekiem ir atšķirīgas tiesības, un mēs ar šiem jautājumiem nodarbosimies arī turpmāk, tas mums arī ir jādara. Es uzskatu, ka ir nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgu maksu par vienlīdzīgu paveikt darbu tajā pašā vietā. Mums tāpat arī šī sasaukuma sākumā ir jāstrādā arī pie tā, kas vēl no iepriekšējā sasaukuma ir palicis nepabeigts, pārēj no 7. uz 8. sasaukumu. Tas vēl ir jāizdara. Tāpat arī jāturpina iepriekšējā sasaukumā iesāktos darbus, kas nav pabeigti. It īpaši tas skar ziņojumus attiecībā uz direktīvām par jūrniekiem tāpat arī uh, sociālais uh, samits par izaugsmēji un nodarbinātībai, tāpat arī ratifikācija konvencijai par uh, starptautisko jūrniecības organizāciju IMO, tāpat arī atzinumi par 2015. gadu budžetu, par Eiropas pusgadu, tāpat arī drošības un veselības aprūpe grūtniecēm darba vietās. Tāpat arī uh, pakalpojumi, kas tiek sniegti uz zemes lidostās. Tātad tie tie darbi, kas ir iesākti iepriekš sasaukumā un tagad mums būs jāpabeidz, es uzskatu, ka attiecīgās politiskās grupas pēc iespējas drīzāk nozīmēs jaunos referentus, lai šos darbus varētu turpināt. Komitejas koordinātori, kurus eh, politiskās grupas iecels, eh, tie atcīmēs mums drīz tiks darīt zinām, koordinātori tad attiecīgi nozīmēs atbildīgos par ziņojumiem, lai mēs jaunajā periodā varam turpināt darbu pie jauniem tematiem it īpaši EURES platformu uzlabotai sadarbībai un nelegālās nodarbinātības eh, karošanai Eiropā, tāpat arī drošības un veselības aprūpas jautājumu darba vietā. Itālijas prezidentūras ietvaros mēs veiksim savu darbu šobrīd. Es jau priecājos par iespēju sadarboties ar Itālijas prezidentūru, tīpaši jauniešu bezdarbi jautājumā, kā es pats delegācijas ietvaros uz Itāliju uzzināju, ka Itālijā arī ir smaga situācija ar jauniešu bezdarbu, un līdz ar to Itālijas e, prezidentūras ietvaros mēs ar, ar sociālo situāciju e, monetārās e, savienības ietvaros un Eiropa 2020 kontekstā, jo nākamajā sanāksmē mums būs iespējams jau ķerties uzreiz pie šī uh, jautājumā. Itālijas darbinieks Paletī jau būs eh, ieradies kā viesis nākamajā sanāksmē. Mēs tad varēsim precīzāk uzzināt par to, ko tad Itālijas prezidentūra ir ieplānojusi šim pusgadam. Tas, manuprāt, ir labs sākums mūsu komitejas darbam, lai mēs uzreiz varam ķerties klāt pie darba un uzzināt uzreiz jau par Itālijas prezidentūras plānoto. Pavisam drīz Mums jau jāstrādā pie tā, lai izveidotu komitejas darbu programmu. Es nezinu, vai mēs to paspēsim eh, vēl pirms eh, vasaras pārtraukuma izdarīt, visdrīzāk nē. Eh, ticamāk, ka septembrī mēs varēsim izstrādāt jauno darbu programmu. Un, ja būs jau nozīmēti koordinātori, tad caur viņiem notiks šis darbs, un tālāk tas tiks nodots debatēm komitejā. Tik daudz es vēlējos pateikt. Un tagad vēlos norādīt tikai sekojošo. Tālāk mums ir jāapstiprina arī sanāksmu kalendārs. E, atlikušajiem mēnešiem 2014. gadā tas jums ir e, pieejams e, mūsu komitejas sekretariāta dosjē. Nākamā sanāksme notiks 22. jūlijā Briselē no 15. līdz 18. Tā vismaz manā kalendārā rakstīts. Tātad no 15 līdz 830 man labo. Vai ir vēl kādas piezīmes par manis sacīto? Izskatās, ka nē. Labi, tad paldies visiem kolēģiem, kolēģiem un novēlu arī jūsu grupās attiecīgajos veiksmīgi dibināšanas darbu. Tiekamies 22. jūlijā, ar to arī sanāksme tiek slēgta. Okay.